Kolēģi, pāriesim pie balsošanas. Sāksim ar uh, Neicas Eterbrukas ziņojumu. Tas ir vienkārši balsojums, kurš ir pār, paceliet rokas pret, atturas, pieņemts. Maldera ziņojums. Balsosim par grozījumu divās daļās. Pirmā daļa.